šajā sakarā. Paldies vēlreiz, kolēģi, un mēs varam tagad pāriet pie mūsu darba kārtības nākošā punkta, kurš ir mazliet iekavējies. Paldies visiem, kur pacietīgi gaidīja. Tas ir sastais punkts, kas ir piektais ziņojums par operatīvo sadarbību iekšējās drošības jomā. Kozī un tie, kuri klausīsies šo punktu saskaņā ar līgumu 71. Eh, pantu, eh, tika nodibināts kozī. Ziņojums ir iecerēts, lai informētu Eiropas parlamentu par kozī pasākumiem periodā nos 16. gada janvārī, 17. gada jūnijā, kā arī ir iekļauts eh, skatījums policijas, eh, politikas ciklam periodam no 18. līdz 21. gadam, un eh, kopā ar mums ir no Bulgārijas prezidentūras Citārskas kundze, kura piedāvās mums prezentāciju. Esiet sveicināti, Citārskas kundze! Jūs pārstāt Bulgārijas prezidentūru un Kozī priekšsēdētāju, kurš nevarēja būt kopā ar mums šodien. Mēs esam mazliet iekavējušies un tāpēc aicinām jūs izteikties, ja varat kodolīgi, un sniegt savu izklāstu 5 līdz 10 minūšu garumā, un pēc tam būs jautājumu un atbilžu kārta. Vārds jums. Uh, Paldies, priekšsādātāja kungs, uh, sveicināti kolēģi. Centīšos būt pēc iespējas lakoniskāka, pastāstot par uh, kozī veikumu katru gadu. Godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi, man ir tas gods šodien. Uh, Sarkozy priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vārdā jums pastāstīt par kosī aktivitātēm. Šodien es gribētu pievērsties galvenokārt diviem aspektiem, runājot par svarīgākajiem sasniegumiem un mūsu prioritātēm. Jūs esat saņēmuši šo ziņojumu, es domāju, ka jūs esat lielās līnijās ar to iepazinušies, Tādēļ runājot eh, par ziņojumu izklāstu, es varētu izteikties visai kodolīgi. Ir ļoti daudz jautājumu, kas ir saistīti ar mm, atjaunoto iekšējās drošības stratēģiju. Mēs runājam par kontrterorismu, informācijas apmaiņu, sadarbspēju, lai cīnītos pret nozīmīgu starptautisko noziegumu veikšanu. Mēs runājam par laika periodu no 2014. līdz 2017. gadam un no 2018. līdz 2021. gadam, kā arī arī eh, labāku eh, saskaņu, eh, domājot gan par iekšējo, gan ārējo drošību. Kozī kopīgiem spēkiem ar komisiju novēroja to, kāds progress ir panākts dalību valstīs, īstenojot minētos dokumentus. Kozī tāpat uzsāka diskusijas par eh, jaunu vidusposma pārskatīšanu. Runājot par terorismu, tika ieviesti vairāki pretterorisma pasākumi, kas tika uzskatīti par prioritāriem. Mēs turpināsim novērot eh, to, kā tiks eh, ieviesti padomes secinājumi par pretterorisma uh, aktivitātēm. Nesenie uzbrukumi pierādīja to, ka mums ir uh, jāizvirza galvenās prioritātes eh, savā iekšējās drošības um, arhitektūrā. Jārunā ir par um, informācijas sistēmu sadarbspēju pie mūsu robežām. 9. un 10. jūnijā Eiropadomē pirms diviem gadiem padome runāja par labāku informācijas pārvaldību, kā arī eh, sadarbspējas uzlabošanu iekšlietu un tieslietu jomā. Uh, Ministri uzsvēra to, cik svarīga ir uh, sadarbspēja starp Eiropas Savienības informācijas sistēmām, ņemot vērā pašreiz spēkā esošo likumdošanu. Mēs esam um, pievērsuši savu uzmanību vairākiem jautājumiem, ko vajadzētu uh, izskatīt ekspertu līmenī, runājot par pretterorisma darba grupu galveno kārti. Jārunā par daudz disciplināru pieeju Un um, mūsu izstrādātajā dokumentā tika runāts par galvenajiem pretterorisma pasākumiem un um, atjauninātu ACES īstenošanu. Ir jāuzlabo sadarbība, labāk arī analizējot. Um, dažādas pretterorisma operācijas priekšsēdājas lūdzu runātāju uh, izteikties lēnāk. Es atvainos, saka runātāja, atvainos par šo tēmpu. Uh on strengthening the cooperation on counterterrorism. Izvērtējot uh, dažādus terorisma draudus un uh, to, kā varētu sadarboties šajā jomā, mēs esam uh, izveidojuši tādu uh, draudu izvērtējuma plānu, kas, ar kuru būs jāiepazīstina attiecīgās iestādes. Mēs te runājam par labāku terorisma draudu izvērtējumu nākotnē. Protams, uz to ir jābalsta politiskie ieteikumi, ko sagatavos prezidentūra kopā ar terorisma darba grupu. Uh, Eh, kooperējoties ar dalību valstīm ārlietu dienestu un pēc tam Kozi to visu izvērtēs. Ja runājam par politikas ciklu, eh, laika posms no 16. Gads, gada līdz 2017. gada pirmajai pusē bija ļoti uh, lielu izaicinājumu pilns, salīdzinot iepriekšējo politikas ciklu no 2014. gada. Mēs arī domājam par nākamo politikas ciklu no 2018. līdz 2021. gadam. Kozi turpināja spēlēt centrālu lomu, vadot politiskā cikla procesu. Mēs e, ik pa pusgadam novērtējām panākumus un Eh, izvērtījām politikas ciklu, kā arī eh, tika eh, publiskoti mm, dalību valstu komiteju valžu sēžu protokoli, lai veiktās aktivitātes, lai darbu varētu labāk optimizēt. Ja mēs runājam par politikas ciklu, tad vajadzētu vēl arī uzsvērt Uh, kopīgo rīcības dienu ieguvumus. Pēdējo gadu laikā ir paveikts daudz, lai varētu uzlabot šo kopīgo rīcības dienu efektivitāti. Tas notiek sadarbojoties ar dalību valstīm un koordinējot uh, rīcību ar Eiropolu. Ja es varu šeit minēt kādu veiksmīgu piemēru, uzreiz varu pieminēt uh, globālo uh, lidostu rīcības dienu, kas notika pagājušā gada jūnijā, lai cīnītos um, pret uh, avio biļešu iegādi, izmantojot nozaktu vai viltotu kredītkāršu datus. Pateicoties tam, mēs varējām aizturēt 153 aizdomās turētos mēs apzinājām 312 aizdomīgus darījumus ar kredītkartēm un arī secinājām, ka šie indivīdi ir iesaistīti citos noziegumos. Lai labāk varētu plānot šādas kopīgas um, rīcības uh, vai um, operāciju dienas, mēs, protams, arī balstāmies uz um, apgūto, iegūto informāciju. Uh, Kozī 2016. gadā šīs Joint Action Days um, labāk definēja, tādā veidā uzlabojot uh, mūsu veikumu 2017. gadā. Kozī arī uh, izstrādā vadlīnijas uh, daudzās būtiskās jomās, lai varētu uzlabot iekšējo drošību dalību valstīs. Uh, ziņojumā ir teikts, ka arī uh, neatkarīga struktūra ir izvērtējusi šo ziņojumu. Vērtējuma rezultāti tiek izmantoti, lai varētu izveidot jaunu politikas ciklu, paredzētu uh, laika periodam no 18 līdz 21 gadam. Uh, Ir arī jāizvirza prioritātes cīņā pret uh, startautisko noziedzību. Mēs sākām prioritātes izstrādāt uh, pagājušā gadā, kad uh, tika arī uh, veikts uz oktom, jeb nopietna un nepastarpināta riska izvērtējums. Thank you. Ir tāpat sagatavot arī citi uh, strateģiskie dokumenti, un mēs vienojāmies par desmit ES nozieguma prioritātēm - kibernoziedzība, nodokļu kontrabanda, nelegāla migrācija, organizēta noziedzība nekustamo īpašumu jomā krāpniecība, um, ieroču kontrabanda, vides noziegumi, krim, noziegumi finansēšana, dokumentu viltošana. Padomes secinājumos arī ir apstiprinātas šīs prioritātes līdz 2021. gada uh, nākamā politikas cikla noslēgumam. Kozī tāpat uh, vienojās par uh, to, kas ir jāievēro jaunajā politikas ciklā, nosakot galvenos pasākumus uh, tādus, kā eh, rīcības plāni un arī uh, kopīgo uh, operāciju plāni. Ja jūs tas interesē, es varu arī pastāstīt uh, par citu struktūru darbību un citiem uzdevumiem, Pēdējo 18 mēnešu laikā mēs arī ļoti daudz um, pētījām šo mm, sasaisti starp uh, ārējo un iekšējo dimensiju. Labi, man jābeidz uzstāšanās. Vai turpināt? Nē. Es esmu sagatavojusi ziņojumu 15 minūšu garumā, bet mēs varam tagad ķerties pie jautājumu un atbilžu kārtas sakarunātāji. Jūs redzat, ka lieldienas ir jau uh, agrīni Eiropas parlamentu sasniegušas un uh, kolēģis, kad zālē nav visai liels, bet tagad Lopes Agilāra kungs uzstāsies. Man tikai dažas sekundes ir nepieciešams. Paldies padomes pārstāvēji bet mēs esam alaž iebilduši. ka migrācija tiek iekļauta šajā stratēģijā, iekšējās drošības stratēģijā. T ja tas nozīmē, ka cilvēki, kas mēģina palīdzēt um, nelaimē nonākušiem bēgļiem, migrantiem, tiek pēc tam uh, um, izsakoti un vajāti, ja pret viņiem tiek izvirzīts atsū, apsūdzības. Bet tie ir cilvēki, kas mēģina palīdzēt cilvēkiem, mēģina arī glābt cilvēkus jūrā. Mēs ar eh, šiem cilvēkiem esam sazinājušies, ir vairāki spāņi, pret kuriem ir izvirzīts apsūdzības arī citās valstīs, vai Lībijā, vai Grieķijā, tieši šo iemeslu dēļ, jo viņi ir snieguši humano palīdzību bēgļiem, migrantiem. Tātad drošības stratēģija tiek jaukta kopā ar migrāciju. Un šeit tiek arī vēl visam klāt uh, pieaugt šie humanitārie jautājumi. Ja mēs runājam par migrācijas politiku, gribēju, lai jūs man atbildētu. Paldies! Paldies, Lopes Agilāra kungs! Ja eh, Lopes Agilāra kungs nebūtu šo jautājumu uzdevusi, īstenībā eh, tas jau man bija mēlis galā runājot par eh, cilvēku kontrabandu un humanitāriem jautājumiem, jo arī cilvēku kontrabanda nākamajam politikas ciklam tika noteikta kā viena no prioritātēm. Man bija ļoti līdzīgs jautājums, bet Lopes Agilāra kungs man to burtiski izņēma no mutes. Protams, jums ir arī eh, dažādas atbildības jomas, kas nereti pārklājas. Kēngas kundze lūdzu. Paldies, Klauda! Varu izteikties ļoti lakoniski. Es īsti labi nesapratu, vai arī datu aizsardzība ir iekļauta jūsu pienākumu paletē. Ja jā, gribēju kaut ko vairāk par to dzirdēt. Ja mēs runājam par šo Ja mēs runājam par Cambridge Analytica, tas attiec uz mums visiem, un kas tad ir plānots šajā jomā? Paldies, Sitārskas kundze, vai jūs varat atbildēt uz šiem jautājumiem? Paldies, priekšsēdētāja kungs, īsumā. par nelegālo imigrāciju un prioritātēm. Spinelī kundze, es atvainojos, jūs lūdzāt vārdu. Es došu vārdu kolēģiem, tad jūs varēsiet izteikties. Albert, um, ehm, aggiungo solo pochissime cose. Su... Paldies. Man ir tikai daži jautājumi, gribēju papildināt par migrantiem un nelegāliem migrantiem runājot. Migranti bieži vien tiek eh, mesti vienā maisā ar noziedzniekiem, krāpniekiem, teroristiem. Tas man patiešām sagādā liels raizes. Bēglis, patvēruma meklētājs, cilvēks, kas bēg no kara, viņš uzreiz tiek uzskatīts par nelikumīgu migrantu. Šī definīcija man katrā ziņā sagādā grūtības. Otrs jautājums, to jau pieminēja Kiengas kundze. Viņa runāja par datu aizsardzību. Gribētu dzirdēt ļoti e, konkrētas atbildes. Kā tiek šie dati iegūti? runājot arī par eh, dažādu sistēmu sadarbspēju, vai vienmēr tiek arī garantēta datu aizsardzība šādu darbību rezultātā? Paldies! Paldies! Migrācija, noziedzība un arī Kjēngas kundzes jautājums lūdzu, vai varēsiet to visu atbildēt? Paldies! Runājot par mūsu plāna aptvērumu un nelegālo Imigrācija galvenokārt tiek runāts par cīņu pret um, cilvēku kontrabandistiem. Ir jābūt patiešām ļoti mm, tādai labai pieejai, uh, koordinācijai, lai cīnītos pret to pietiekami efektīvi Eiropas līmenī. Mēs esam redzējuši, cik bieži šādi noziegumi ir notikuši pēdējo gadu laikā, un tādēļ mums ir visiem jāstrādā kopīgiem spēkiem, lai pret to vērstos efektīvāk. Mēs runājam par kontrabandistu tīkliem, pinekļiem, viņi um, pārvadā šos migrantus, un tas, eh, protams, ir smags noziegums. Pēdējo gadu laikā aģentūras kopīgi ar COZI ir eh, demonstrējušas ļoti daudz apņēmību nepieciešamības, lai varētu pietiekami efektīvi reaģēt uz šiem pārbaudījumiem. Es domāju, ka te nevarētu būt nekādu pārpratumu. Cilvēku nelegāla pārvedāšana, kontrabanda ir uh, noziegums bez šaubām, un tas ir cilvēktiesību pārkāpums. Ja mēs runājam par runājam eh, par mūsu darbu un eh, dažādu pienākumu pārklāšanos, mēs izmantojam tādu multidisciplināru pieeju, ja runājam jau par operatīvo līmeni, Eiropol apmainās ar informāciju, ar atbildīgiem aģentūrām koordinētā veidā. Un kad bija šīs joint action dienas, allaž, ka tika apkopoti pierādījumi. lai varētu um, izvirzīt apsūdzību par nelegālo migrāciju un cilvēku kontrabandu, tad mēs sākām rīkoties. Priekšsēdētājs turpina. Protams, mēs visi saprotam, ka cilvēku tirzniecība kontrabanda ir noziegums, bet mums ir jāsaprot, ka viena no prioritātēm arī ir cīņa pret nelegālo migrāciju, bet nevar, protams, šos cilvēkus automātiski uzskatīt par noziedzniekiem, migrantus. Tieši tādēļ rodas šādi pārpratumi. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka problēma pastāv. Cilvēktiesību, cilvēku tirzniecība ir noziegums, bet imigrācija nav noziegums, vai drīkst runāt eh, tik tieši, bet, protams, šie eh, jēdzieni ir jāprecizē un jāsaprot, kādas ir mūsu prioritātes eh, nākamajam politikas ciklam. Es gribēju vienkārši jūs informēt. Vai jūs par Cambridge Analytica gribējāt tagad turpināt? Paldies! Precizējot. Mēs runājam par fighting facilitation of illegal immigration, tātad cīņa pret uh, nelegālās migrācijas īstenošanu. Mēs cīnāmies pret kontrabandistiem, pret cilvēkiem, kas ļaunprātīgi izmanto uh, šos migrantus, viņu vēlmi nokļūt Eiropā un uh, viņus arī tad nogādā tādos nedrošos transporta līdzekļos šeit. Protams, mums ir jāturpina koordinēt savas aktivitātes, lai pret to cīnītos, lai cīnītos pret kontrabandistiem, pret migrantu eksploatāciju. Ja runājam par datu aizsardzību. Tas nav mūsu pienākumu lokā. Tas ir horizontāls dabas jautājums, kas vienmēr uh, tiek attiecināts uz mūsu aktivitātēm. Runājot par datu apkopošanu, informācijas apkopošanu, mēs ievērojam visas Eiropas Savienības uh, normas un noteikumus. Un um, mēs savā darba ikdienā allaž uz to atsaucamies. Ir vairāki padomas secinājumi, kuros ir akcentēts, cik svarīgi ir garantēt datu aizsardzību. Tādēļ varu jums droši apgalvot, ka likumdošana tiek nevien ievērota pēc uh, burta, bet arī pēc gara un arī uh, kozī uh, rūpīgi vērtē, kā tas tiek veikts. Uh, Cambridge Analytica gadījums. Kosi to neizskatā, pie tā strādā atbildīgās struktūras. Mēs vairāk uh, garantējam uh, stratēģisko koordināciju, tātad pašas operācijas nevis atsevišķus gadījumus. Ja tas jūs vairāk interesē, ir tāds politikas satvars, kuru izmanto dalību valstu atbildīgās iestādes. Kozī to izmanto, kad ir jārunā par mūsu rīcības šo operatīvo raksturu. Paldies, paldies! Es domāju, ka mums noteikti par to vēl būs jārunā. Protams, pieminot arī šo īstenošanas aspektu, paldies jums, ka ieradāties pie mums kā Bulgārijas prezidentūras pārstāve. Dārgie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir paredzēts 17.45. Pārskats par Slovākiju kopīgi ar kontu komiteju, kas notiks telpā Jan 6Q2. Tas ir delegācijas ziņojums par Slovākiju kopīgi ar kontu komiteju. Zālē 6Q2 17.45. Lūkšu jūs doties uz eh, nosaukto zāli, lai turpinātu piedalīties sēdē.